esam beiguši un eh, par šo jautājumu balsosim eh, šodien pusdienas laikā. Nākamais eh, darba kārtības jautājums ir komisijas paziņojums par darba apstākļiem, kā arī veselības un drošības standartiem Bangladešā pēc eh, nesenā ugunsgrēka rūpnīcā un pēc eh, ēkas sabrukšanas. Pirmais uzstāsies komisārs Karels de Guhts. Lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Rana plaza sabrukums Sāvarā netālu no Dakas pilsētas Bangladešā. Uh, 24. aprīlī eh, mūs visus um, satricināja, uh, bojā aizgāja vismaz 1127 cilvēki un vēl lielāks skaits tika ievainots. Lielākais upuru skaits bija jaunas sievietes, kas strādāja mm, apģērba rūpnīcā šajā ēkā. Ek Andris Piebalks un Lāšlo Andors uh, uh, uzmanīgi seko situācijas attīstībai, un, protams, es uh, pievienojos viņu līdzjūtības vārdiem, kas ir veltīti upuru ģimenēm. Šī katastrofa, protams, daudziem lika aizdomāties par to, cik šausmīgos apstākļos strādā šajās rūpnīcās nodarbinātie Bangladešā un citās valstīs. Un, protams, Jāsaka, ka Eiropas Savienība ir lielākais Bangladešas tirzniecības partneris. Es gribu teikt, ka šajās diskusijās mēs runājam galvenokārt tieši par Bangladešu. Mēs nevēlamies kaunināt eh, valdību Bangladešā, mēs vienkārši vēlamies runāt par preventīviem pasākumiem un uh, norādīt uz problēmām skaidrā veidā. Mēs esam nekavējoties uzņēmušies vairākas iniciatīvas un pauduši savas raizes par valdošo situāciju. Protams, ir eh, šis jautājums jāplūko tādā plašākā kontekstā, runājot arī par darba apstākļiem, kas valda ne tikai Bangladešā, bet visā Dienvidu Austrum Āzijā. Tā kā Mēs esam lielākie Bangladešu tirzniecības partneri, mums ir jārunā par šiem jautājumiem, nedrīkstam tos ignorēt. Esam pieprasījuši, lai Bangladešas valdība sāktu rīkoties nekavējoties, un, protams, Bangladešai ir jāievēro starptautiskās darba organizācijas standarti. Mēs jau uh, finansējam vairākus projektus šajā jomā, un tāpat mēs augstu vērtējam to, ka SDO uh, vēlējās iesaistīt visas ieinteresētās puses uh, dialogā, lai turpinātu uh, norādīt uz pastāvošām problēmām un runāt par to, ka ir jāuzlabo darba apstākļi un ēku drošība Bangladešā. Bangladeša apmē, tagad saņem uh, arī. Uh, pabalstus, atbalstu, finansu atbalstu no mm, Eiropas Savienības saskaņā ar programmu visi izņemot ieročus un tāpat var izmantot eh, vispārīgo preferenču sistēmu un tās priekšrocības mēs uh, esam uh, sarunājušies ar Bangladešas valdības pārstāvjiem un teikuši, ka ir jāuzlabo darba apstākļi un esam uh, teikuši, ka ir jāpārdomā arī savu sadarbība un tirzniecības sadarbība ar attīstības valstīm. Uh, Protams, runājot par piegādas ķēdi, ir e, jāparūpējas, lai rūpnīcas un uzņēmumi, ar kuriem sadarbojamies trešās valstīs, ņemtu vērā augstus e, darba standartus, un mēs arī augstu vērtējam to, ka e, lielākie uzņēmumi uh, Mm, Eiropā pagājuši nedēļa parakstīja vienošanos par uh, ugunsdrošību un uh, ēku drošību uh, citās valstīs, ar kurām tie sadarbojas. Mēs augstu vērtējam šo iniciatīvu. Dakā ES delegācija tikās ar valdības pārstāvjiem, ar uzņēmumu pārstāvjiem, ar, ar rūpnīcu īpašniekiem un uh, tika runāts par uh, drošību, kas valda šajās ēkās un ka, protams, apstākļi ir jāuzlabo pēc iespējas ātrāk. Ir bijušas arī tikšanās ar lielākajiem apģērba rūpniekiem Eiropā, runājot par drošības apstākļiem, kas valda citās valstīs, uh, tur, kur tiek sniegti ārpakalpojumi. Uh, ir izveidots vairākas eh, iniciatīvas, un mēs esam eh, patiešām eh, pārliecināti, ka Bangladešā tiks spērti nepieciešamie soļi, lai drošības apstākļi uzlabotos. Ir jāuzlabo darba apstākļi rūpnīcās strādājošajiem un, protams, katram ir jāuzņem sava atbildības daļa. Es ar ministru, ar ārlietu ministru šos jautājumus pārunāšu nākamnedēļ Briselē. Mēs ar lielu prieku vērojam to, ka pirms divām nedēļām uz Bangladešu devās SDO misija un tika arī sniegts kopīgs paziņojums un sarunās tika iesaistīti gan valdības pārstāvi, gan arī uzņēmēji. Protams, mums ir jāizvairās no šāda traģēdija atkārtošanās. Uh, nākotnē un ir jāparūpēs, lai visas tās rūpnīcas, kur tiek šūtas drēbes, kas tiek eksportētas uz Eiropu, atbilstu uh, drošības standartiem. Uh, Tāpat eh, martā tika pieņemts eh, plāns par ugunsdrošību. Ir eh, jāuzlabo drošības apstākļi Bangladešas rūpnīcās, ir jāprūpējas par to, lai arī strādnieki varētu organizēties arotbiedrībās. Es domāju, tas ir solis pareizajā virzienā. SDO šeit ir jāspēlē ļoti pārliecinoša loma, lai garantētu starptautiski pieņemtu standartu ievērošanu. Protams, visi labie plāni tagad ir jāīsteno un no dar, vārdiem ir jāpāiet, jāpāriet pie darbiem. Protams, ka visu to nevar atrisināt um, vienā rāvienā, bet mēs jau esam darījuši ļoti daudz un tāpat mēs turpināsim mudināt Bangladešu pieņemt uh, starptautiskās darba organizācijas uh, standārtus un sadarboties ar to mēs tāpat atbalstām ES uh, Bangladešas sadarbības iniciatīvas, lai varētu šajā valstī ieviest augstākus darba standartus, lai tiktu ņemta vērā uh, korporatīvā sociālā atbildība un, protams, uh, ir jāpārņem SDO un SAO kopējās sociālās atbildības vadlīnijas. Tāpat ir jāievēro SDO deklarācija par sociālo atbildību un ANO attiecīgās vadlīnijas. Un uzņēmumiem, eh, kas mm, darbojas Eiropas Savienībā, ir jāparūpējas, lai eh, rūpnīcas, kas atrodas citu valstu teritorijās, ievērot visaugstākos darba eh, standartus. Lai visus šos mērķus sasniegtu, mēs eh, turpināsim izkopt konstruktīvu dialogu ar Bangladešas um, valdības struktūrām un mudināsim tās sadarboties arī ar starptautisko darba uh, organizāciju. Protams, mums ir jāatbalsta dažādas iniciatīvas tekstilu rūpniecībā, un mēs jau esam gatavi uh, darīt daudz vairāk, lai veicinātu tādu uh, rūpniecību, tekstilu rūpniecību citās pasaules valstīs, kas ņem vērā visaugstākos sociālos un darba standartus. Ir arī uh, finansēti vairāki projekti, mēs atbalstām labu pārvaldību, mēs uh, vēlamies, lai uh, darba inspektori tiktu labāk apmācīti, lai būtu biežākas kontrolas rūpnīcās un tāpat eh, tiktu veiktas, eh, tiktu pasniegta civilā aizsardzība, ir jāuzlabo darba apstākļi, eh, strādājušie ir jāapmāca un ir viņiem tāpat jāzina, kā rīkoties nelaimes gadījumā. Un, protams, mums nevajadzētu pārāk zem novērtēt šīs problēmas mērogus. Protams, šī problēma nav saistīta tikai ar tekstilu rūpniecību vai Bangladešu izolētā veidā. Tas pierāda, ka mums ir jāstrādā vaigas viedros. Eiropas parlamentam arī ir daudz, kas jādara, ņemot vērā janvārī pieņemto rezolūciju, un, protams, ir jāsazinās ar, ar uh, pārstāvjiem uh, dalībvalstu parlamentos. Protams, mums ir jāprūpēs, lai šāda traģēdija vairāk neatkārtotos, un rezumējot, eh, priekšstādātājs kundze, varu teikt, ka mums ir jāturpina sadarbība ar Bangladešas valdību, viņi ir mūsu partneri. Protams, eh, sadarbojoties vienmēr ir jāpatur priekšā, acu priekšā mūsu galvenais mērķis ir jāuzlabo darba apstākļi Bangladešā, tas būs mūsu galvenais postulāts, un es būšu nepiekāpīgs ja nekas neuzlabosies, es pieprasīšu, lai tiktu uzsākta izmeklēšana. Nevēlos šeit runāt aplinkus, protams, vienā rokas rāvienā neko mainīt nevar, bet mēs vēlamies, lai tas, ko viņi darīs Bangladešā, lai viņi pieņemtie lēmumi nestu arī cerētos augļus. Ir Eiropas uzņēmumi, kuru, kas pārdod apģērbu, kas tiek šūts kaut kur citās valstīs, un arī viņiem ir jāuzņem sava atbildības daļa. Un eh, mēs eh, arī ar uzņēmumu vadītājiem, cerams, jau jūnijā varēsim organizēt augstu līmeņu tikšanos, lai viņi pierādītu, ka viņiem ir labā griba un ka viņi ir gatavi lietas vērst uz labo pusi, viņi ir parakstījuši hartu un viņiem patiešām ir eh, jāuzņems atbildība par rūpnīcās strādošo likteni citās pasaules valstīs. Ja notiek tirzniecība ar partneriem citās valstīs, tad ir jāņem vērā uh, eh, elementāra norma kopums. Uh, arī Bangladešā, eh, pateicoties Eiropas uzņēmumiem, daudzas sievietes, miljoniem sieviešu ir atradušas darba vietas, bet ir jāievēro pamatiesības, cilvēktiesības un uh, cilvēku cieņas neaizskarīmību. Un īstenībā uh, mūsu vērtības skalā cilvēku cieņa nostājas pirms tirzniecības. Paldies! Grācie, komisār. Mm, jā, paldies komisāru kungam. Tālāk runātāja politisko grupu vārdā sāksim ar Kaspārī kungu. Eiropas Tautas partijas vārdā. Dāmas un kungi, ar saviem pēdējiem vārdiem komisāra kungs tieši runāja no sirds, arī aizskarot to, ko mēs domājam. Un šeit noteikti atbalsts ne tikai Eiropas parlamentē ir ļoti plašs. Šeit ir runa ne tikai par standartiem, bet arī par to īstenošanu un ievērošanu. Un es tiešām ticu, ka, ka ir nepieciešams ne tikai noveļam vainu uz lēto apģērbu veikalu produkciju, tās ražošanu, jautājums par gala cenu. Tas bieži vien absolūti nav saistīts ar uh, ražošanas apstākļiem, bet no otras puses pilnīgs boikots, kā daži to prasīja, arī nav nekāds risinājums, jo tekstilu rūpniecība Bangladešā nodarbina vairākus miljonus iedzīvotāju. Viņi pelna iztiku šajā nozarē. Un viņu situācijā, kas mūsuprāt, protams, ir eh, neatbilstoši zema alga līmenis, tomēr ļauj viņiem nopelnīt iztikšanai. Un tad jautājums ir par to tagad, vai problēma ir saistīta ar standartiem. Skatoties situāciju Bangladešā, bieži vien arī no krimināla aspekta ir jāskata. Paskatoties uh, kādā ēkā atradās šī fabrika. Bija skaidrs, ka nu, ne jau viss tur tika pareizi darīts. Un ir skaidrs, ka likumi tur nav ievērots pilnībā. Un varbūt tad arī iestādēm Bangladešā būtu jāvaicā, vai viņi darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka cilvēks strādā atbilstošos apstākļos. Bet es nedomāju, ka mums ir nepieciešams veidot kaut kādu jaunu imperiālismu vai koloniālismu pret šīm valstīm, bet tieši tā kā komisārs norādīja, mums jāpiedāvā atbalsts. Pieredze, kas mums ir veidojusies gadu desmitos, simtos, uh, ugunsdrošības standarti, darbdrošības standarti, starptautiskā darbs, or, darba organizācijas noteiktās prasības un standarti. Man tiešām prieks, ka viņi vēlas uh, strādāt ar mums kopā, bet es būtu pateicīgs, ja mēs varētu padomāt par mūsu kopējo tirzniecības politiku kādā veidā mēs varam piedāvāt savu pieredzi šajā jomā, nevis uzspiest, bet kā piedāvājumu, kā atbalstu piedāvājumu. Un es atzinīgi vērtēju uh, komisāra de Gucht uh, uh, pieminēto dialogu ar apģērbu tirgotāju ķēdēm, arī par to, ka viņiem ir jāievieš savos veikalos ilgspējīgi ražot produkcija. Un ja mums izdotos līdzīgi kā ar kafiju vai tēju, kur lielās tirzniecības e, ķēdes ierīko e, vietas savos veikalos, kur ir ar nu, godīgas tirzniecības principiem ražota produkcija pieejama, tad e, es uzskatu, ka tas palīdzēs arī uzlabot situāciju šajās valstīs. Mums ir nepieciešama solidaritāte plašākā kontekstā Eiropā šajā jomā. Paldies! Paldies! Sociāldemokrātu vārdā Dekaizers kundze. Jā, paldies! Tad, kad cilvēki saka, ka cilvēku eksploatācija ir beigusies, es saku, nē, tā tas nav. Tā vienkārši pārvietojas uz citu pasaules daļu. Un Bangladeša ir labs piemērs tam. Mēs redzam, cik daudz ir cietušo šeit, līdzīgi kā dimanti ieguvus nozarē. Paskatieties uz uh, apģērba tirzniecības tīkliem, kā Zāra, piemēram, un citiem. Bangladeša pēc Ķīnas ir otrais lielākais tekstilu izstrādājuma eksportētājs pasaulē. Mēs jau šī gada janvārī arī pieņēmām eh, rezolūciju par šo tēmu, bet tagad atkal nesen vairāk kā 1600 cietušo un neviens konkrēti nav vainīgs patērētāji ir it kā daļa no šī procesa, likumdošanā ir caurumi, ne, nav nekādas normas iekļauts eh, tirdzniecības nolīgumos ar Eiropas Savienību, nav pienākumu pildīt starptautiskās darba organizācijas standarts un tā tālāk. 56. gadā bija katastrofa Beļģijā, kas noved pie svarīgiem jauniem standartiem e, tērauda rūpniecībā un kalnrūpniecībā. Un varbūt līdzīgi tas notiks arī Bangladešā. Cerams, ka šī traģēdija nesīs pozitīvu attīstību standarta jomā. Uh, Jā, jau sociālais dialogs ir pieminēts, ka tur ir panācis progress un arī darba apstākļos un rīcības plāns sastādīts, īpaši arī vienošanās par eh, veselības un drošības pasākumiem darbā, bet es ceru, ka tas tiks kontrolēts, ka tas, mēs esam atbildīgi turpināt šo uzraudzību un Daudznacionālās kompānijas, kas balstās ASV, nav parakstījuši šo vienošanos, un mums tas arī jāpatur prātā, tad, kad skatīsim brīvās tirniecības nolīgumu ar ASV. Paldies! Tālāk eh, Alde grupas vārdā Benjona kungs. Jā, paldies! Arī es vēlētos sākt ar savas līdzjūtības izteikšanu bojā gājušo ģimenēm. Mums jāsaprot, ka cilvēki ne, ne tikai zaudējuši savus tuviniekus, bet arī savus iztikas sarūpētājus, apgādniekus. Un tur šī situācija ir traģiskāka. Un pēc šīs, šī ugunsgrēka rūpnīcā, un ja drošības standarti e, tiktu uh, ievēroti. Nu, principā strādnieki jau norādīja, ka tur ir neatbilstības. Varbūt, ka iznākums būs bijis, būtu bijis savādāk. Un, eh, Tika ieviest arī korekcijas darba likumdošanā, inspekcija darbs un eh, minimālās algas apmērs, bet mums eh, jāskatās, vai šīs normas tiek arī īstenotas dzīvē, ne tikai pieņemts uz papīra ir arī kodeks attiecībā uz ēku drošību, eh, kur parakstījuši lielākā daļa mazumtirgotāju ķēžu Eiropā, bet ASV tā nav noticis. Liela daļa nav parakstījuši šo kodeksu. Liela daļa mazumtirgotāju ķēdes izmanto šīs pašas rūpnīcas. Un tad jau ir tikai loģiski, ka mums ir vienota sistēma, ar kuras palīdzību mēs pārbaudām, ka tiešām drošības normas tiek ievērotas. Es atzinīgi vērtēju komisāru paziņojumu. Tas, manuprāt, bija ļoti stingrs paziņojums, bet es vēlos vairāk uzzināt, ko mēs varētu darīt no savas puses, lai veidotu konsekventu pieeju attiecībā uz ASV partneriem starptautiskajā tirtniecībā ar Bangladešu un kā mēs varam izmantotu uh, visu, kas mums pieejams, ir īpaši īpašo preferenču sistēmā. Es piekrītu, ka mēs nevaram vienkārši boikotēt Bangladešas produkciju, jo pašā valstī ir milzīga atkarība no šīs rūpniecības. Jautājums, cik tālu komisija ir gatava iet šajā jautājumā? Noslēgumā Es uzskatu, ka mums jārīkojas ar tūlīt, jo pārāk daudz ir bojā gājušo, un lielākā daļa šo traģēdiju varēja viegli novērst. Paldies! Zaļo vārdā Lambert kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī runāju šobrīd kā priekšsēdētājas vārdā delegācijai par di, uh, Dienvidāzijas reģionu, kas ietver Bangladešu, un vēlos izteikt arī savu līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm šajā traģēdijā. Pirms dažām dienām Bangladeša pārvietoja vienu miljonu cilvēku, baidoties no ciklona. 13 eh, cilvēki bojā gājuši un bojāts īpašums ir. Kāpēc es to pieminu? Tas, manuprāt, eh, parāda, ko var izdarīt, ja valdība un pilsoniskā sabiedrība sadarbojas ar starptautisku atbalstu. Un mēs redzam, ka nepieciešams mazināt arī risku tekstilindustrijā, tāpat arī kuģrūpniecībā. Tekstilu industrijā strādā 4 miljoni iedzīvotāji, pārsvarā sievietes, un uh, ir jānodrošina, ka viņiem ir iespēja atgriezties mājās droši pēc darba, nopelnot darbā pienācīgu iztiku. Šis nesenās traģēdijas, protams, ir eh, radījušas arī politisku spiedienu un redzam arī uh, atbildes reakcija. Man prieks dzirdēt, ka starptautiskā darba organizācija piedalās eh, problēmas risināšanā un arī Eiropas Savienība piedāvā savu atbalstu. Mums ir kodeks par eh, ugunsdrošību un ēku drošību, ko paraksta mazumtirniecības ķēdes. Tas ir svarīgi. Es nedomāju, ka mums vajadzētu izvairīties no to eh, uzņēmumu nosaukšanas skaļi un atklāti, kas pagaidām nav parakstījuši kodeksu Tas šeit nedara īsti paralēls eh, kaut kādas inspekcijas, šeit ir jāīsteno normas. Līdzīgi tas attiecināms arī uz pasākumiem, kas saistīti ar korporatīvo sociālo atbildību. Mana grupa neatbalstīs šajā rezolūcijā iekļautos jautājumus. Rīcības plāns ir atzinīgi vērtējams. Arotbiedrību loma noteikti ir jāstiprina, tas, es domāju, visiem ir skaidrs. Un viņu spēja un tiesības brīvi organizēties un pieprasīt atbildību no uzņēmumu vadības, jo skaidrs, ka uzņēmumu vadība nebija izdarījusi to, kas nepieciešams, bet tāpat laikā nepieciešami inspektori, kas pārbauda un bez traucējumiem spēj pildīt savu darbu. Tāpat arī vispārējā preferenču sistēmā ir skaidrs, ka kaut kas ir jādara, Sāksim ar iniciatīvu un attiecināt uz visām valstīm. To mums vajadzētu ņemt vērā arī Indijas brīvās tirniecības nolīgumā. Arī viņiem ir tekstilu rūpniecības nozare, kas būtu jāņem vērā. Paldies! Paldies! ECR grupas vārdā Tānoka kungs. Paldies, priekšsarētāji. Mēs visi vēlamies sūtīt savu līdzjūtību Bangladešu iedzīvotājiem par šo šausmīgo katastrofu Dakās pilsētā. Un arī mums, e, apvienotā karalistē, manā pilsētas e, reģionā, varētu teikt, ir e, liels skaits Bangladešas izcelsums iedzīvotāji. Un ir skaidrs, ka daudz traģēdiju būtu Tavs um, traģēdija būtu novērsts, ja visi būtu ievērojuši drošības principus attiecībā uz ēkām, kur atrodas šīs ražotnes. Un ir skaidrs, ka ne tikai Bangladeša, bet arī daudzas citās valstīs reģionā ir līdzīgas problēmas. Bangladeša ir uh, valsts, kuras cienu, tā ir demokrātiska valsts un tā pienāks mūsu atbalsts. Protams, ka ir virkne problēma, kur, kuras jārisina tekstilu rūpniecības nozarē, bet soda sankcijas sankciju um, piemērošana vispārējā preferenču sistēmā noteikti būtu solis atpakaļ un iedzīs atpakaļ nabadzībā miljoni iedzīvotāji, kas ir atkarīgi no šīs rūpniecības nozars. Tā vietā mums ir jāstrādā ar Bangladešu vadības iestādēm konstruktīvi, kā partneriem, pa, pārbaudot, ka darba apstākļi tiešām tiek uzlaboti un šāda veida traģēdija nekad neatkārtojas. Protams, ka Eiropas eh, mazumtirgotājiem un importētājiem ir jāuzrauga rūpīgāk savas piegādes ķēdes un jāpārbauda, vai tiek īstenoti starptautiskās darba organizācijas standarti. Paldies! Grācie par il grupo. Paldies, go, goja grupas vārdā. Šolts kungs jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi ir reti, reta situācija tāda, kad eh, mūsu politiskā grupa eh, balso tik ļoti vienbalsīgi par kādu konkrētu rezolūciju. Noteikti visi, eh, kas ir dzirdējuši par to, kas notika Bangladešā, ir tiešām satraukti. Ir arī līdzīgas, līdzīgas situācijas citur. Un uh, dažreiz cilvēkiem tiek maksātas niecīgas summas par to, ka viņi strādā ļoti traģiskos apstākļos. Bangladešā tieši tas arī notika. Noteikti mēs visi esam līdz atbildīgi, jo mēs kā patērētāji uh, esam tie, kas spiež cenu uz leju un attiecīgi mūsu pārdevēji ir spiesti ražot šādās, šādās apstākļos. Un tāpēc mums visiem ir sava loma. Arī ir nepieciešams tāpēc eh, regulēt arī piegādātāju ķēdi, tā lai varētu noteikt, no kurienes nāk kāda produkcija. Tāpēc arī Eiropas ražotāju uh, eh, uzvedībā pasaulē noteikti ir jāregulē, ir jāņem vērā visi noteikumi, kas saistīti ar dabas aizsardzību, ar cilvēku eh, aizsardzību, ar darba drošības noteikumiem, tie visi ir jāregulē. Protams, ražot vairāk un vairāk un lētāk un lētāk ir pilnīgi necilvēciski. Tāpēc es tiešām ceru, ka jūs, kolēģi, sāksiet domāt savādāk, tāpēc es sirsnīgi aicinu arī komisiju, es ļoti uzmanīgi uzklausīju, ko komisārs teica, ir nepieciešams strādāt pie attiecīgajiem noteikumiem un neļausim vairs uzņēmumiem izsprukt. Liels paldies! Tagad lūdzu pārējie runātāji un Svensson kungs jums ir divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Un, protams, es arī tieši tāpat kā pārējie runātāji vēlos teikt, ka tiešām ir, ir, ir absolūti traģiski, ka tik daudzi cilvēki ir cietuši, bet es vēlos arī pateikties komisāram par paziņojumu, kas uh, tikko izskanējis. Tas, kas notika ņemot vērā jūsu teikto, tad, tad varbūt tiešām ir vieglāk, viegli tagad sākt pieprasīt papildu uh, tiesību normas, bet dažos gadījumos, piemēram, skatoties konkrētu šo situāciju Bangladešā, mēs varam redzēt, ka jau eksistē lēmumi un likumdošanas iniciatīva vai ir normatīvi akti, bet tie nav īstenoti. Un tieši tā kā teica Tanaka kungs, ir ļoti svarīgi sadarboties ar varas iestādēm. Mēs nedrīkstam rīkoties tā, it kā Eiropas Savienība ir tā vienīgā iestāde, kas var radīt noteikumus. Tā tas nav, ir arī citi, kas, kas, kas to dara. Un tieši tā kā komisārs teica, jautājumi par brīvību, par cilvēku tiesībām, arī par individu cilvēku tiesībām, tas ir tas, par ko mēs šobrīd runājam. ANO cilvēktiesību deklarācijas trešajā pantā ir teikts, ka drošība ka katram ir tiesības eh, izvēlēties savu darbu un katram ir tiesības uz aizsardzību pret bezdarbu, kā arī tiesībās uz drošiem uh, darba apstākļiem. Katram bez jebkādas diskriminācijas ir tiesības uz adekvātu samaksu par padarīto darbu un katram ir tiesības nodrošināt e, ar savu darbu iztiku sev un savai ģimenei. Un darba apstākļiem ir jābūt cilvēciskiem, un katram ir tiesības sociālo aizsardzību, katram ir tiesības sadarboties un darboties e, arotbiedrībās tā, lai aizsargātu savu darbu. Uh, lai gan valsts ir parakstījušas šo, šo konvenciju, noteikumi netiek īstenot. Paldies! Liels paldies! Tagad lūdzu Lange, kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra, kungs, cienījamie kolēģi. Bangladešā saražoto džinsu e, izmaksas ir aptuveni 6,5 eiro. Tajā brīdī, kad jau š, e, šī prece nonāk Eiropā. Un šeit, protams, šādas cenas ir iespējamas tikai ar īsto dumpingu gan sociālajā līmenī, gan vidas līmenī. Un skaidrs, ka ne jau par 7 eiro tiek uh, šī prece pārdota, bet tie var būt 50, 60 vai pat dažreiz 100 eiro. Tātad šeit ir absolūti skaidrs, ka atbildība ir tieši šajā piegādes ķēdē. Un es pilnībā saprotu un piekrītu uh, Komisija viņa plāno izmantot GSP instrumentu tā, lai varētu izdarīt spiedienu uz Bangladešu, bet, protams, tikpat svarīgi, ir īpaši svarīgi, lai uh, varētu arotbiedrību tiesības stiprināt, jo kolēģi Bangladešā, lai viņi varētu kolektīvi pieprasīt uh, savu interešu aizstāvību, tā, lai viņiem būtu iespēja uh, nestrādāt Uh, darba vietās, kur netiek ievērota darba drošības apstākļi, bet, protams, lai tas notiktu bez sekām. Un tāpēc arī tas, ko mēs vēlamies panākt Bangladešā, manuprāt, ir diezgan viegli. Bet ko tad īsti dara mūsu uzņēmēji? Varbūt var, vai var pieļaut tādu situāciju, ka ir jābūt diviem traģiskiem negadījumiem, lai uh, uzņēmēji sāktu uh, parakstīties zem tā, ka viņi sāks tagad ievērot darbā drošības apstākļos tādie, tādas ķēdes kā metro, piemēram, ka viņi varētu attiecīgi uh, sākt pēkšņi ievērot visus apstākļus. Manuprāt, ir ļoti svarīgi pateikt, ka arī Eiropas uh, uzņēmēji ir atbildīgi par to. Tāpēc arī tad, kad jūnijā komisāra kungs jūs tiekaties ar uzņēmējiem, lūdzu pasakiet, ka viņi plāno savā darbā uh, arī ārzemēs uh, ievērot ECO noteikumus un uh, to darīt ne tikai Bangladešā, bet arī pilnīgi visur. Paldies! Liels paldies! Uh, pusotra minūte Gorensa kungam. Paldies priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir lielākais eksporta tirgus tekstilu izstrādājumiem no Bangladešas, un cilvēki tagad maksā ar savām dzīvībām tādēļ, kā netiek ievērot darba drošības apstākļi. Un tūkstošiem cilvēki iepriekšējās katastrofās ir, ir, ir cietuši, un mēs importējam no Bangladešas, un tagad ir īstais brīdis, lai pārtrauktu vienaldzību. Mēs redzam, ka ka cilvēki, tīpaši sievietes jaunatīstības valstīs, bieži vien pieredz tādas traumas vai pat zaudē dzīvību. Tāpēc ir nepieciešams nopietni pievērsties šādām situācijām, bet saprotam, ka visas šīs, visas šie pasākumi, visas iniciatīvas nav pietiekams, jo mēs īstenībā dzīvojam globālās tirniecības apstākļos. Un tas nozīmē, ka 19. gadsimta eksploatācijas eh, stils joprojām eh, tiek izmantots. Un darba, starptautiskās darba organizācija, protams, ir uh, lieliska organizācija, kas izveidojusi standartus, bet atceramies arī visu citu standartu, uh, standartu svarīgumu. Mēs šeit nerunājam tikai par tirzniecību. Manuprāt, ir nepieciešams uh, atbildēt uz šo, šādu jautājumu. Ja tie pasākumi, ko jūs pieminējāt, nedos mums rezultātus, ko mēs gribētu, uh, Tad varbūt jūs varētu teikt, ka Pasaules tirzniecības organizācijai būtu nepieciešams uzsākt pārkāpumu procedūru tā, lai piespiestu uzņēmējus, kuri ir atbildīgi par šāda veida mūsdienu verdzību, tā, lai varētu tiešām kaut ko darīt. Varbūt tiešām varam, varam darīt kaut ko, lai šāda praksa tiktu pārtraukta. Lielas paldies! Tagad turpināsim mūsu diskusiju un sirsnīgi sveicu delegācija no Meksikas parlamenta ārlietu komitejas.